Dāmas un kungi, kolēģi, komisārs kundze, sākam plenārsēdi un sāksim uzreiz ar pirmo darba kārtības punktu. Tātad Arlēns Makārtīs ziņojumu direktīvu par starpniecību dalību valstīs. Un uh, mēs uh, tagad sāksim uh, viedokļu apmaiņu ar uh, referenti un dosim vārdu Makārtīs kundzei. Uh, well, I, I... Paldies. Es iesākumā domāju, ka man būs 6 minūtes, centīšos tomēr 4 pateikt. Vispirms es gribētu pateikt kolēģus komitejā par to, ka jūs atbalstījāt man darbu par starpniecību. Mēs eh, gribējām pārbaudīt to, kā 27 dalība valsts īsteno 2008. gada direktīvu par starpniecību un attiecīgās vadlīnijas. Eh, mēs zinām, ka dažas dalība valsts nebija pārliecināts iesākumā par to, ka šāda Eiropas direktīva ir vajadzīga. Tomēr pēc uzklausīšanas, pēc konsultācijām, tiešām ir, mēs nonācām pie secinājuma, ka tiešām ir nepieciešams visa Eiropas vadlīnijas par starpniecību. Eh, man arī, man apgabala cilvēki lūdza, lai es palīdzu virzīt šo jautājumu. Viņi ir iesaistīti dažādās tiesas rāvās, bērniem ar īpašumu, kas saistīti, un arī uzņēmumi cenšas atgūt savus parādus, eh, kas ir nobrieduši kādās citās dalībvalstīs. Eh, tiesāšanās ir ļoti dārga lieta. 45% no uzņēmumiem mazajiem ir ir teikuši, ka neies uz tiesu, ja attiecīgi prāvā ir iesaistīta mazāka summa kā 50 tūkstoši, un kad nav vērts tērēties un meklēt tiesu dažādās valstīs. Tad mēs nonākam pie secinājuma, ka starpniecība ir ļoti svarīga visām dalībvalstīm, un dalībvalstīm ir jādara kas vairāk, lai attiecīgi veicinātu šo kustību, jānodrošina apmācība, arī brīvprātīgie ētikas kodeks jāizstrādā. Labākā prakstepniecībā norāda, ka ka visā Eiropā 70% gadījumu šie starpniecības gadījumi tiek um, iz, iz, atrisināti labvēlīgi pusēm apvienoši, un pat 80% ir šāds procents. Visi cipari ļoti pārliecinoši tad, ja lieta tiek risināta um, tiesā, tad tas papildus prasa 300 tūkstoši un vairāk eiro. Un um, manā valstī ir bijis tāds eh, gadījums, kad lieta tika skatīta 333 dienas un starpniecības gaitā varēja to 87 dienās. Tad 114 strīdi starpniecības garā tika atrisināt pagājušā gadā, ļoti daudzi bija arī pārobežu strīdi, tāpēc starpniecība ir ļoti elastīga, ļoti ātra metodi un ir iespējams arī vairāk kontrolēt, ir arī pusēm lielāka atbildības strīdu izšķiršanā un ir tīpaši tas labi darbojas ģimenes strīdi strīdos, kur ir iesaistīti bērni, te ir iespējams ļoti samazināt izskatīšanas periodu, un tas viss uzlabo ģimenes labklājību, arī mazina stresa līmeņus ģimene. Un vēl viens gadījums - strīds par īpašumu, par desmit miljoniem mārciņu, tur bija četras puses, trīs jurisdikcijas, apvienotā karalista Šveice, Francija. Uh, Eh, šo strīdu starpnieks vienā dienā atrisināja, bet līdz tam brīdim, kamēr eh, tādā veidā tika iesniegta lieta, 5 miljoni jau bija iztērēti dažādās tiesās, dažādiem advokātiem, dažādās valstīs. Un šai ģimenei būtu vajadzīgi vēl divi gadi, lai atrisinātu šo lietu parastajā tiesas ceļā. Eh, tātad es mūtinu gan komisiju, gan dalībvalsts turpināt stiprināt šo pieju Eiropas Savienības likumdošanu, jādod iespēju izskatīt starpniecības garā, kas ir daudz lētāk, ņemot vērā daudz lietas, kas saistīts ar īpašumu, es gribētu izmantot šo iespēju un uzdot dalībvalstīm komisijai e, jautājumu, vai nevarētu izmantot vēl vairāk šo starpniecību, lai mūsu cilvēkiem palīdzētu atrisināt lietas gan Spānijā, gan Kiprā, kur šāda lietas skaists ir sakrājies. E, tādā veidā tiks mazināts izmaksas un arī pieeja taisnīgai tiesai būs veicināta. Mēs esam apmierināti ar dalībvalstu rīcību šīs direktīvas īstenošana. Lai gan rakstīšanas laikā tikai 17 dalībvalsts eh, atklāt piekrit šai pieeja. Eh, un eh, arī ļoti labi, ka ir pārkāpuma procedūra pret deviņām valstīm uzsākta, bet no otras puses ir dalībvalsts, kas ir gājušas pat tālāk kā vadlīnijas, un es ļoti ceru, ka mūsu komitejas ziņojums, kur ir praktiski pieeja, un tas būs tāds praktisks ieguldījums šīs sistēmas uzlabošanā, un arī tiesa, nu, piekļūties varēja tiks tādējādi uzlabota. Paldies! referentei. Tagad dosim vārdu Redingas kundzei no komisijas. Paldies priekšsarētāji, paldies arī referentei. Viņa ir sastādījusi ļoti visaptverošu ziņojumu par tematu, kas varētu būt brīnišķīga alternatīva tiesāšanās procesam. Piekļuve taisnīgumam ir viens no stūrakmeņiem Eiropas taisnīgumu telpai, bet šeit mums ir laba alternatīva, kā risināt strīdus pārobežu situācijās un rast ap vispus apmierinošu risinājumus. Kā jau re referenti to pareizi norādīja, šeit ir iespējams uh, ietaupīt gan laiku, gan naudu, gan pasaudzēt ģimenes no traumu, kur var uh, radīt tiesāšanās procesu. Eh, tik norādīts ziņojumā uz eh, to, kā dalība valsts ievieš šīs direktīvas normas. Es varu pievienoties referentē, ka mums ir jācenšas panākt pilnīgu šo direktīvu normu ieviešanu un ceru, ka arvien vairāk dalību valstis izvēlēsies šo procesu, jo referentē ir taisnība. Ne visas dalību valstis ir īstenojušas pasākumu šīs direktīvas uh, transponēšanai uh, Deviņas valstis joprojām nav paziņojušas par nacionālā līmeņa pasākumiem, kas nepieciešami šīs direktīvas normu īstenošanai, un tieši tādēļ e, Eiropas komisija šī gada jūlijā ir uzsākus pārkāpumu procedūru, nosūtot oficiālu paziņojumu vēstules šīm deviņām valstīm. Kā jums zināms, valstīm ir divi mēneši atbildes sniegšanai, un mēs sekosim šīm deviņām lietām. Tāpat mēs sekojam arī tam, kā citas dalību valstis jau ir ieviesušas eh, šos pasākumus, un mēs sekojam viņu rīcības progresam un plānojam arī sniegt paziņojumu par to, kā notiek eh, šīs direktīvas īstenošana, koncentrējoties uz to, kā tiek veicināta starpniecības īstenošana Protams, ka nepietiek ar direktīvu vien, ir nepieciešams arī cilvēkiem pastāstīt, ka pastāv šāda iespēja. Un es vēlētos arī papildināt, ka nekam šajā direktīvā nevajadzētu traucēt eh, dalību valstīs izmantot šo starpniecības eh, procesu eh, arī valsts iekšienā, ne tikai pārobežu strīdiem. Un eh, vēlos pateikties Makārtī kundzei un viņas eh, kolēģiem šeit parlamentā, jo priešlikums ir tiešām labi sastādīts un palīdzēs virzīt uz priekšu eh, starpniecības procedūru. Paldies! Paldies komisāres kundzei! Tagad izteiksies deputāta frakcija vārdā, pirmām kārtām tautas partijas grupas vārdā Rangelkungs, divas minūtes. Paldies priekšsādātāji, paldies komisāra, referente. Es uh, pirmām kārtām vēlētos apsveikt referenti par šo ārkārtīgi noderīgo ziņojumu kas padara iespējams jaunus pasākumus mediācijas jomā. Viņas eh, ziņojums atspoguļo dažādos pasākumus, kas ir īstenoti dalību valstīs, ieviešot direktīvu 2008-52, kas datēta ar 2008. Eh, gada maiju un attiecas uz mediāciju civilajās un komerclietās. lietās. Mēs jau zinām, kādas ir mediācijas priekšrocības. No vienas puses tas ir veids, kā ātrāk atrisināt konfliktus. Tas arī racionalizē tieslietu sistēmu, vienlaikus sniedzot abām pusēm iespēju ātrāk, draudzīgāk un lētāk risināt nesaskaņas, kādas tam varētu būt gadījušās. Direktīvas pirmajā pantā ir runa par pasākumiem, kas vērsti uz alternatīvu uh, konfliktu risināšanu starpniecības, jeb mediācijas ceļā. Uh, Un uh, akcents ir jāliek uz šīm uh, risināšanas iespējām ārpus tieslietu sistēmām, kas padarītu efektīvāku arī tiesu sistēmas darbu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienībai, ārkārtīgi svarīgi tieslietu sistēmai un tiesiskumu idejai Eiropas Savienībā. Pašreizējās krīzes kontekstā ir ārkārtīgi svarīgi, kā jau to arī referenti norādīja, sabiedrībai, norādītu šīs sistēmas priekšrocībām, tāpēc eh, es aicinu komisiju eh, pieņemt šo eh, alter, priekšlikumu par alternatīvu disputu resināšanu, cik drīz vien iespējams. Paldies! Tagad sociāldemokrāta frakcijas vārdā Gēringeras kundze divas minūtes. Paldies, priekšsādātāji! Starpniecība var būt efektīva tikai tad, kad ja dalība valstis pieņem atbilstošu likumdošanu nacionālajā līmenī. Un te nu man atkal jāvēršas pie Eiropas komisijas, jo līdz šim likumdošanas īstenošana starpniecības jomā nav bijusi pilnīga visur, kaut arī termiņš beidzies šī gada maijā. Alternatīvas strīdu risināšanas piekļuves veicināšana mūsu iedzīvotājiem ir ļoti būtisks un arī nedārgs instruments. Nesens komisijas pētījums liecina, ka laiks, kas nepieciešams starpniecības procedūrai, ir uh, sniedzis līdz pat uh, 300 dienu, un uh, izmaksas sasniedz vairāk nekā 13 tūkstošus eiro. Polijā starpniecība ir ieviesta nacionālajā sistēmā jau 2005. gadā, grozot mūsu civilu kodeksu, un šāda kārtība atbilst eh, jau esošajiem noteikumiem. Diemžēl dati no Polijas liecina, ka starpniecība tiesiskos jautājumos eh, notiek tikai nelielā daļā gadījumu, Civilietu gadījumā tikai 20 līdz 40 gadījumos uh, tiek pielietota gadā, un līdz ar to ir jāveicina iedzīvotāju informētība un jāreformē mūsu sistēma, jo daudz nemaz nezina, ka starpniecība pastāv. Līdz ar to dalību valstīm vajadzētu veicināt alternatīvu konfliktu risināšanas ceļu pielietošanu, uh, jo tas ir izdevīgi finansiāli, mazina slogu tiesām un ietaupa laiku arī mūsu iedzīvotājiem. Es vēlētos pateikties referentei par lieliski paveikto darbu. Paldies Geringers kundzei. Tagad frakciju vārdā izteiksies liberāla demokrāta pārstāv Oles kundze. Priekšsēdētāji, paldies! Redīns kundzei arī paldies par to, ko jūs teicāt. Vispirms gribētu atzīmēt, ka esmu gandrīta redzot, ka parlamentā tiek skatīts ziņojums par starpniecības īstenošanu, tīpaši e, šajā direktīvas e, darba periodā, tātad direktīva ir tikko sākusies e, īstenošanas ziņā. Es gribētu pateikties Markārtīs kundzei parlaments ir parādījis savu labo gribu un gatavību izskatīt to, kas notiek dažādās dalībvalstīs, ir izcēlts vajadzības un arī uzslavēts tās dalībvalstis, kas panākušas eh, sasniegums. Eh, jāsaka, es piederēju pie skeptiskām aprindām, par kurām eh, runāja Makārtīs kundze. Es arī biju skeptiski no sākuma. Parlaments izskatīja zaļo grāmatu. Uh, Un eh, tur mēs runājam par to, ka likumdošana šeit nav vajadzīga. Mēs bijām uztraukušies, ka šāda veida likums eh, apdraudēs daudzveidību, eh, daudzveid, daudzjādās metodas, kas starpniecības ziņā pastāv dažādās dalībvalstīs, bet dažādos semināros, darba grupā. Un arī šajā ziņojumā mēs redzam gluži pretējo, ka direktīvas rezultāts ir ļoti labs, tiek piedāvāts pamats. Uh, vai ietvers, kas ļauj tomēr veikt eksperimentus, ir iespējams arī piemērot atšķirīgas pieejas dažādās dalībvalstīs. Tā nav nekāda ierobežojoša sistēma, bet ir dažādība un nodrošina vienlaicīgi arī tiesisko skaidrību. Protams, ir arī problēmas, ir īpaši tās, kas ir saistītas ar procesa konfidencialitāti. Bet No otras puses, starpniecība izlīgums šobrīd tiek uzskatīts par metodi, kas ir daudz modernāka metode, daudz mūsdienīgāka metode, kas arī nodrošina taisnīgas tiesas izpildi pārobeža kontekstā. Ehm, izlīgums var būt īpaši neatšķirt no tradicionālām metrodēm, kas eh, tika praktizēts jau viduslaikos dažādos veidos. Mēs uzskatām, ka šī ir vecā metode jaunās skaņās, ka ir iespējams atrisināt efektīvāk ar mazāk uztraukumu visai sabiedrībai kopumā. Paldies! Paldies, Valis kundzei! Tagad eh, ķersimies pie citiem runātājiem. Un vārds Baldazāra kungam divas minūtes. Grazie, prezidente gentile komisārija, kolēģi. Paldies priekšsēdētāji, komisāri, kolēģi. Direktīvas 2852 īstenošanas panākumi liecina par to, ka starpniecība ir noderīga alternatīva tradicionālajai konfliktu risināšanai, un tā ļauj draudzīgā ceļā risināt nesaskaņas un tādējādi arī mazina tiesu slogu. To jau ir apliecinājusi virkne iniciatīva, kas ir sāktas dalību valstīs, to starp finanšu iniciatīvas, tiesiskie noteikumi, kuru mērķis ir veicināt starpniecības procedūru. Tomēr es vēlētos vērst jūs uzmanību uz virkni aspektu, kurus būtu jāpapēta pamatīgāk. Pirmkārt, jārunā par izmaksām. Ir dalību valstis, kas ir nodrošinājušas finanšu iniciatīvas starpniecības jomā, bet es uzskatu, ka ir svarīgi pētīt arī citas iespējas, tostarp arī informēšanas kampaņas, lai iedzīvotāji labāk apzinātos alternatīvas tiesu procedūrām, jo īpaši svarīgi nodrošināt, ka Eh, visi tie, kas ir iesaistīti tiesu sistēmās, saprot, ka starpniecība sniedz pievienoto vērtību, ka starpniecība nerada konkurenci viņu darbam. Un, domājot par direktīvas turpmāko īstenošanu un domājot arī par leģislatīvo priekšlikumu alternatīviem risinājumiem, es vēlos atgādināt citas ēstiesību reformas, tostarp uh, līgumtiesību reformas. Un uh, šāda veida draudzīgie konfliktu risinājumi var sniegt ļoti noderīgu pienesumu. Pateicos. Paldies Baldazāra kungam. Tagad divi, divas minūtes uh, vārds Gans kundzei. Paldies priekšsādātāji. Man jau īpaši prieks par to, ka Eiropas parlaments uh, ir ķēries alternatīviem konfliktu risināšanas veidiem, un tas, kā šī direktīva tiek īstenota, liecina par demokrātijas spēku. Tas nozīmē, ka uh, šādi ir iespējams panākt vienošanās uh, Eh, tādā ceļā, ka ir iespējams eh, saglabāt eh, konfliktu, kontaktus, ka ir iespējams risināt strīdus agrīnā stadijā, un starpniecība ir pierādījusi, ka tā ir efektīva tādos gadījumos kā bērnu audzināšana, ģimenes lietas, un jo īpaši arī ekonomiskie jautājumi vai arī diskusijas minoritāšu jomā. Jo Visos šajos gadījumos ir iespējams pielietot starpniecību. Mēs tomēr uzskatām, ka Eiropas iedzīvotājiem starpniecība nav īpaši labi pazīstama un eh, cerams, ka diskusija veicinās tās atpazīstamību un tās pielietošanu. Ir ļoti svarīgi, lai mediācija būtu, jeb starpniecība būtu pieejama tiem, Eh, kuru situācija ir īpaši smaga un, eh, protams, ka ir ārkārtīgi svarīga arī tiesu sloga mazināšana un tiesu procedūra laika eh, saīsināšana. Tā ir ļoti svarīga argumentācija. Tāpat arī pārsteidzoši ir tas, ka pastāv ļoti liela atšķirība dalību valstīs attiecībā uz direktīvas piemērošanu. Uh, Tāpēc ir nepieciešams panākt lielāku viendabīgumu daudzās jomās. Tāpat arī svarīga ir izglītības joma un koncentrēta rīcība šajā jomā. Tāpat arī tas, eh, lai eh, vienošanām, šāda tipa vienošanām būtu tiesisks spēks. Paldies. Eh, tālāk Tainas kundzei viena minūte. Paldies. Eh, labāk piekļūt tiesiskiem risinājumiem ir daļa no Eiropas Savienības politikas. Modernajā globalizētajā un digitālajā sabiedrībā iedzīvotāju uzticēšanās tieslietām ir izšķirošs faktors, un starpniecības direktīva šajā gadījumā ir būtisks stūrakmens. Tagad katram tiesnesim Eiropas Savienībā ir iespēja jebkurā tiesu procesa stadijā parūpēties, lai iesaistītās puses ar starpnieka pusi varētu brīvprātīgi un draudzīgi risināt konfliktus. Tādā veidā direktīva nodrošina to, ka starpniecības procedūra uh, samazina ielgušo procedūru skaitu. Tāpat arī ir uh, jāuzsver, ka ir būtiska starpnieku kvalitātes izglītība, lai veicinātu iedzīvotāju uzticēšanos tiesību sistēmai. Uh, Pēc ieviešanas eh, procesa eh, dalību valstis eh, ziņo par ieviešanas procesu, bet svarīgi ir nevis tas, kas ir ieviests, bet tas, kas nav ieviests, un svarīgi direktīvas optimāla īstenošana. Paldies! Tagad uz divām minūtēm Anģelīlī kundzei vārds. Paldies, priekšsarētāji! Es vēlos pateikties referentei par paveikto darbu pie šī ziņojumu. Kā ziņotāji ziņojumā par starptautiskiem bērnu nolaupīšanas gadījumiem. Man tiešām bija prieks eh, lasīt 14. punktu šajā ziņojumā. Ideja par to, ka pa, iesaistītās puses būs atvērtākas viena pret otru, lai rastu kopīgu risinājumu. Šeit ir daudz priekšrocību. Tik tiešām ir process eh, paredzēts, eh, lai saglabātu tās attiecības, kas eh, iesaistītēm pusēm ir bijušas pirms strīds izskatīšanas. Tā, tā, tā vietā, lai iesaistīties ilgstošās tiesas procesos, uh, tiešām ir eh, ļoti labi šāds eh, alternatīvs risinājums un ceru, ka tam būs ļoti pozitīva ietekma arī ģimenisku strīdu risināšanā. Eh, ir arvien vairāk laulību starp dažādiem Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, ir ļoti liels skaits šķiršanos. Tas viss aizņem samērā lielu daļu tiesu procesu Ir skaidrs, ka izbeidzoties šādām laulībām, bērni kļūst par šādu domstarpību un strīdu objektu bieži vien. Un, ja, bērni, ja vecākiem nav aizbildniecības tiesības, eh, ir jautājumi, kas ir jārisina. Katrā ziņā eh, arvien vairāk ir gadījumi, kad eh, šādus bērnus nolaupa kāds no vecākiem, kuram nav tiesības tikties eh, ar bērnu. Līdz ar to ir jādara viss iespējamais, lai bērns saglabātu kontaktu ar saviem vecākiem, un ar šo procesu ir iespējams eh, pasargāt bērnus no ciešanām, ļaujot atrisināt eh, strīdus, bez tā, lai iesaistītos ilgstošās un dārgās procedūrās. Ja Paldies, Anģeli Likundze, Vlasika kungam divas minūtes. Paņi predsedkinie, dāmi jā pānové. Jā, paldies priekšsarētāji, dāmas un kungi. Esmu pārliecināts, ka starpniecība un arī citas alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūras ir ļoti noderīgas. Mēs visi zinām, kādas ir priekšrocības. Var uzsvērt, kāda ir galvenā priekšrocība. Spēja panākt eh, pieņemamu risinājumu abām pusēm, bet ir arī trūkumi Šeit jāsaka, ka process ir brīvprātīgs, līdz ar to tas var kļūt par negatīvu aspektu. Mēs nevaram piespiest kādu no pusēm virzīties eh, procesā uz priekšu pēc četru gadu ilgstošām sāpīgām pārunām parlaments un padome ir pieņēmuši šo eh, direktīvu par eh, draudzīgu šķir, eh, strīdu izšķiršanu komerclietās un civilietās. Šajā direktīvā netiek mēģināts harmonizēt vai apvienot vienādot Eiropas Savienības dalību valstīs izmantotās procedūras Tas ir tāds netieša veida spiediens uz tām dalību valstīm, kurām nav viņu sistēmās šādas procedūras. Piektais pāns nosaka arī obligātu starpniecību. Kas ir principā pretrunā ar brīvprātīguma garu šai procedūrai. Un e, tiek noteikts, ka visām dalību valstīm ir jāievieš normas, lai e, pārņemtu Eiropas Savienības e, normas. Uh, Deviņas valstis, tā skaitā arī Čehija, nav pārņēmusi visas normas un nav paziņojušas par to, kādēļ tas ir noticis. Mums ir nepieciešams saprast, ka starpniecība Čehijā darbojās jau. Bet e, cilvēki, kas to dara, ir konsultanti, uzņēmēji. Čehijas parlamentā ir notikušas arī debatas par starpniecību, tomēr lēmums netika pieņemts. Cilvēki iebilda pret to, ka starpniecība būtu obligāti piemērojama. 2011. gada vidū Čehijas parlaments ir uh, apstiprinājis starpniecības izmantošanu citās lietās, izņemot krimināllietas. Tā kā ir nepieciešams noteikti arī kvalifikācijas prasības, lai varētu starpniecību veikt. Starpniecības izmantošana uh, citās lietās, ne krimināla lietās, ir jāuzlabo, it īpaši Čehijā. Bet tiešām nepieciešams izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, lai pieņemtu kaut ko tādu, kas jau funkcionē un kam pēc savas būtības būtu jābūt brīvprātīgam. Paldies! Paldies! Jā, eh, jūs eh, mazliet pārsniedzāt savu laiku, tāpēc es aicināšu arī nākamos runātājus eh, nepārsniegt viņiem atvēlēto laika posmu. Tagad ķersimies pie brīvā mikrofona procedūras. Ir pieteikušies trīs runātāji, katram viena minūte. Pirmkārt, Jakolino kungs. Paldies, priekšsarētāji, komisārs kundze. Eh, nav nekādu šaubu par to, ka Redingas kundzes sacītais ir pilnīga patiesība. Tā tik tiešām ir. Jā. Ja tiek uzsākta pārkāpuma procedūra, kā viņi to norādīja, tad vienotajā tirgu, kāds ir Eiropas Savienības tirgus, mums ir jābūt vienotām normām, un tas ir absolūti piemērot. Ir svarīgi panākt šo mērķi, bet tāpat laikā ir jāatcerās, ka liels uzsvars šeit ir uz izmaksām. Nav šaubu, ka starpniecības izmaksas ir jā, ir, teiksim, jāpapildina tām izmaksām, eh, pie kurām būs, eh, diemžēl, jānonāk, ja starpniecība nebūs sekmīga. Jo sekmīgai starpniecībai ir jābūt pietiekamām zināšanām, pieredzei. Ir neapšaubāms fakts, ka cilvēki nav milzīgā sajūsmā par starpniecību, jo dalībvalsts nav pilnībā nodevuši tālāk saviem iedzīvotājiem šo in informāciju. Un ja starpniecība būtu sekmīga, mums būtu mazāk civilu procesu lietu, Un īpaši svarīgi šādu procedūru izmantot eh, jautājumus, kas saistīti ar bērniem. Paldies! Paldies, kolēģi! Paskar kungam viena minūte. Paldies priekšsēdētāji par eh, man doto vārdu. Eh, Strīdu risināšana civillietās un komerclietās saskaņā ar 2008. gada direktīvu ir sniegus pirmos rezultātus. Tā ļauj risināt eh, nesaskaņas bez eh, sloga uzlikšanas tiesām, jo īpaši eh, tajās valstīs, kur šis starpniecības instruments tiek īpaši stimulēts. Tas arī samazina to lietu skaitu, kas nonāk tiesās. Līdz ar to starpniecībai daudzās valstīs ir tāds pats eh, nozīmīgums kā tiesu procesam, un eh, starpniecība bieži vien ir pievilcīgāka dažādām iesaistītajām pusēm, kas tikai veicina starpniecības turpmāku izplatīšanos. Nākotnē bez starpniecības sekmēšanas mums vajadzētu definēt arī vajadzības uh, Eh, šajā jomā un arī eh, starpnieku profesionālās sagatavošanas un akreditācijas jautājumi. Paldies. Eh, tagad Brānsa kungam viena minūte. Paldies. Man ir prieks par to, ka šī strīdu risināšanas mehānismi ir pieejami iesaistītajām pusēm civillietās. Un tostarp arī uh, labs arguments ir uh, izmaksas šim līdzeklim. Tomēr man nepatīk tas, ka Eiropas Savienība pieņem tiesību aktu šajā jomā, pat direktīvas jomā dalību valstīm pašām ir jālem par savām procedurālajām un materiālajām tiesībām. Starp arbitrāža jebkurā gadījumā ved pie lēmuma, kamēr starpniecība tikai un vienīgi veicina lēmumu pieņemšanu, bet ja tā nedara, tad eh, tas noved tikai pie liekām izmaksām Es uzskatu, ka daudzos gadījumos, kā piemēram mantojumtiesību jomā, starpniecība ir piemērojama, tomēr tā ir uzmanīgi jāizvērtē. Paldies! Mēs esam noslēguši darbu ar brīvā mikrofona procedūru un tagad dodam vārdu Redingas kundzei no komisijas. Paldies referentei par labo darbu par ļoti objektīvu, ļoti konstruktīvu diskusiju, kas mums izvērsās šajā plenārsēdē. Es piekrītu, ka starpniecība ir ļoti uh, labs, mūsdienīgs veids, kā spriest tiesu. Šī direktīva nav ierobežojoša dalību valstīm, tas ir ietvars, kurā dalību valstis var attīstīt pašas savu sistēmu Šī metode ir ļoti svarīga, risinot milzīgo skaitu pārobežu strīdu, un mēs izskatām šos strīdus vienu pēc otru izmantojot Eiropas metodas. Starpniecība ir arī ļoti svarīga iesaistīt eh, jām pusēm, jo tā ir tāda eh, situācija, kur abas puses iegūst salīdzinot ar tradicionālo garo tiesas procesu. Uh, Un mēs dzirdējām arī šajā zālē, ka īpaši labi šī metode darbojas ģimenes lietu risināšanā. Un kas mums ir nepieciešams? Ir nepieciešama plaša informatīvā kampaņa, kuras ietveros cilvēku saņemt informāciju, ka starpniecība ir nepieciešama. Turklāt ir nepieciešams arī apmācīt eh, mediātors vai cilvēks, kas specializējas starpniecības eh, strīdu izskatīšanā. Uh, Šeit bija arī atsauce uz alternatīvo strīdu izskatīšanu, uz ADR procedūru. 2011. gada martā ir notikusi publiskā apspriešanās par komerc darījumiem. Un esam jau ieguvuši atbildes, apkopojot tās, mēs redzam, ka šādu alternatīvo sistēmu atbalsta cilvēki it tīpaši tādā kontekstā kā patērētāju strīdi un arī tiešsaistes pirkumi. Un kopā ar kolēģiem no komisijas mēs esam šogad esam sagatavojuši alternatīvo procedūru BC, tātad uzņēmums pret patērētāju sistēma. Un tālāk mēs paplašināsim alternatīvo sistēmu ar jaunām regulām, un es esmu lūgusi, lai mani dienesti. Uh, izpēt arī B uz B, uzņēmums uz uzņēmumu jomā, jo šeit eh, likumdošanas aktu pieņemt ir paredzēts 2012. gadā. Un tā kā ir milzīga interese par ģimenes tiesībām, arī šeit gribētu jums pastāstīt, ka turpinot ministru konferenci par starpniecību ģimenes lietās, eh, kas notika Beļģijas prezidentūras laikā 2010. gada decembrī, Notika tālāk arī diskusijas padomē. Un pēc šīm diskusijām ir izveidota darba grupa ģimenes lietu starpniecības gadījumiem, un mēs ļoti ceram, ka tādā veidā šīs lietas virzīsies uz priekšu. Mums ir pilnīgi taisnība, ka it sevišķi bērniem, ģimenēm ar bērniem starpniecība ir daudz labāks risinājums nekā parastā tiesas process. Paldies komisārs kundzei. Eh, un vēlreiz dosim vārdu referentē Makārtīs kundzē divas minūtes. Paldies, dargie kolēģi. Atbildot Brons kungu sacītājiem, jums laikam acīm redzot nav zināmi, eh, ko, ko var ietaupīt jūsu vēlētājiem šis process tiesā. Jūs sakat, eh, ka šeit nav atbilstoši regulējumu. Varbūt jums jāsazinās ar atsevišķiem cilvēkiem, kas tiešām ir uh, iesaistīti šajā procesā, lai vairāk noskaņot. Redings kundze, mēs tiešām uh, nepacietīgi gaidām komisijas priekšlikuma alternatīvas rīts risināšanas jautājumā un uh, arī ziņojumu par to, kā tiek īstenot starpniecības process. Mums ir jāsaglabā atšķirības starp dalību valstīm, kādas tām ir. Es tādēļ aicinātu gan sagatavojot ziņojumu, gan priekšlikumu vērsties pie patērētājiem, un tas tiešām palīdzēs mums sagatavot noderīgu likumdošanu, nodrošināt viņiem piekļūt taisnīgumam. Paldies! Paldies referentei, kas izteicās ļoti īsi. Līdz ar to mēs beidzam darbu pie šī darba kārtības punkta. Kolēģi, eh, šodien tiks eh, balsots par šo direktīvu, un tagad ķersimies